Man tiešām ārkārtas prieks um, uh, sveikt uh, šodien mūsu ilgadēgo uh, kolēģi un draugu Tomas Hendriku Ilvesu. Viņš daudzus gadus ir strādājis parlamentā kā deputāts. Tagad otru reizi viņš viesojās pie mums citā amatā, proti Igaunijas prezidenta amatā, un mums prieks viņu redzēt. Prezidenta kungs um, tiešām Eh, milzīgs gods un prieks jūs eh, sveikt pie mums. Došu jums eh, arī vārdu tulīt pat. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Vispirms vēlos atvainoties par savu balsi, kas eh, nedaudz aizsmakus. Eh, pirms desmit gadiem es eh, pametu šo parlamentu, lai ieņemtu amatu Igaunijā tad mēs nesaskārāmies ar tādām problēmām, kādas novērojam šodien. Nebija viedo telefonu, nebija atklāsmju par in, uh, izsakošanu internetā un netika lietot šis vārds Uber attiecībā uz visu. Mēs eh, pirms daudziem desmitiem gadu Eiropu uztvērām kā miera projektu un pusgadsimta uh, Eiropā plauka un auga, kaut arī tas notika agresīvās totalitārās padomjas Savienības ēnā. Pēdējā uh, gadsimta ceturkšņa laikā. Mēs esam mēģinājuši Eiropu reintegrēt, lai uh, varētu iekļaut tās uh, valstis, kuras bija spiestas dzīvot totalitārs režīmā. Šodien mēs sastopamies ar jauniem eksistenciāliem, um, no ārpuses inducētiem apstākļiem. Mēs esam apjukuši, esam nobijušies un redzam, ka Eiropa kā projekts vairs nespēja dot atbildes. Viljams Butlers Geits ir teicis, ka ērglis vairs riņķojot nevar atrast savu saimnieku, nevar atgriezties savā ligzdā un viss sabrūk. Eiropa atrodas transformācijas krīzes vidū. Vai nu mēs saliedēsimies un atrisināsim šo situāciju, vai arī ļausim to darīt citiem. Šī transformācijas krīze. Um, Mēs esam daudz sasnieguši Monē un Šūmaņa iedvesmoti, bet tagad mums ir uh, ļoti svarīgi atzīt, ka šajā transformācijas krīzē daudz ko mēs būtu varējuši paredzēt. Mēs zinājām, ka bija nopietnas problēmas, bet mēs tās atlikām malā, risinot iekšējās krīzes ar eiro un tā tālāk, līdz situācija kļuva nekontrolējama. Eh, šķiet visam nesen tas likās kā lielākais Eiropas projekta apdraudējums, bet cik ļoti mēs maldījāmies. Uh, Bez tam mēs arī zinājām, ilgi jau to zinājām, ka milzīgās atšķirības ienākumu līmenī un demokrātijas jomā reģioniem uh, tuvējos austrumos bija kā bumba ar laika degli, uh, kas turējās tikai kopā tādēļ, ka to ierobežoja autoritārie režīmi vidusjūras reģionā un tuvējos austrumos. Šodien uh, masu migrācija un bēgļu mm, plūsmas, eh, ka bēgļi, kas bēg no kara šausmām, kā arī ekonomiskie bēgļi apdraud Eiropu tā, kā nekad līdz šim. Šengēnas telpa ir apdraudēta, dažas valsts ir atteikšās uzņēma bēgļus, citas ir pārpludinātas ar bēgļu straumēm. Solidaritāte netiek izrādīta. Citi, eh, cenšas palīdzēt, eh, citi pamatoti saka, ka solidaritāte ir divpusēji miedarbība, bet arī struktūra fonda ir ļoti dārga solidaritātes manifestācija. Dāmas un kungi, mēs šausnamies, kad eh, dzirdām par to, cik daudz bēgļi ir ienākuši Eiropā, cik daudz grasās nonākt Eiropā. Šie skaitļi ir iespaidīgi. Jā, tie noteikti radīs spriedzi gan uz mūsu budžetu, gan un sociālo kohēziju, un tomēr mēs esam piedzīvojuši arī sliktākus laikus un izdzīvojuši. 1946. gadā Tikai Vācijā bija 12 miljoni iekšējie bēgļi un vēl 12 miljoni pārvietoto personu no 20 dažādām valstīm. Tas tika atrisināts trīs gadu laikā, piesaistot ANO struktūras, tika izlietoti apmēram 50 miljonu eiro šīsdienas ekvivalentā. Un es to saku tikai tādēļ, lai atgādinātu, ar kādu um, milzīgu problēmu tika galā mūsu uh, vecvecāki. Un tas vēl bija pirms maršala plānu uzsākšanas. Dāmas un kungi, tagad mums ir jāsaliedējas, jāpieliek visas pūles, atliekot malā nesaskaņas, lai atrisinātu šo migrācijas krīzi. Mums ir jārīkojas solidāri ar tām valstīm, kuras vissmagāk izjūt krīzes slogu, un mums ir atbildīgi jāuzņemas kopīgi šī nasta. Take... Bez tām mums ir jā jākontrolē, efektīvi jākontrolē Eiropas Savienības ārējās robežas. Mēs nedrīkstam palikt bez robežām, ārpus Eiropas Savienības ārējās robežas un arī bez iekšējām robežām. Nē, nu ja jūs tā aplaudēsiet, tad es nekad nebeigšu. Mums ir nepieciešama reāli funkcionējuša kopīga patvēruma politika, lai eh, nosūtītu atpakaļ nelegālos imigrantus. Un es domāju, ka tas nav tik grūti, ja paskatāmies uz to, ar ko Eiropa saskārās pēc otrā pasaules kara. Pēc Parīzes uh, eh, teroru uzbrukumiem es uh, domāju, ka bēgļu krīze tikai vēl vairāk pielies eļu ugunī diskusijās uh, par. Uh, Mm, bēgļu politiku. Tiek teikts, ka bēgļus nevar uzņemt, jo viņi ir teroristi, ka tie bēgļi, kas eh, ieplūst Eiropā, ir atnesuši to pašu režīmu brutalitāti, ko piedzīvojām Parīzē. Politiskā retorika šodien eh, bieži ir tāda, ko pirms pāris gadiem mēs varētu lasīt tikai anonīmos internetu fórumos. Un mēs jau redzam uzbrukums tiem, kuri pauž nepieciešamību uzņemties kopīgu atbildību. Ek ekstrēmistu spēki savā labā izmanto šo krīzi, tāpat kā citas iepriekšējās krīzes. Viņi izmanto mm, vēlētāju neapmierinātību ar Eiropas eh, vadītājiem. Pilsoņi gaida no mums izlēmīgu rīcību šajā krīzes situācijā, bet tradicionālās politiskās partijas to nespēja dot, un tādēļ pilsoņi ar cerībām raugās uz tiem, kuru retorika izklausās izlēmīga un apņēmīga. Uh, ļoti bieži tiek piedāvāti ne eiropeiski risinājumi. Un es to uh, visu. Cita starpā saku, kā bēgļa dēls. Uh, mani vecāki bēga uh, no Igaunijas pēc otrā pasaules kara. Tādēļ arī man šis akcents. Mani vecāki nevienmēr jutās kā laipni gaidīti Zviedrijā, bet viņiem tomēr bija šī iespēja, izdevība. Es domāju, viņi nekad Es domāju, ka tas būtu tāpat kā redzēt Sīrijas prezidentu, kurš runā arābiski ar vācu akcentu. Dāmas un kungi, lai arī mēs varējām paredzēt migrācijas krīzi un eiro krīzi, tad mēs nevarējām paredzēt to, ka notiks invāzija Krimā un Donbasā. Man ir jāsaka, ka Krievija to izdarot pārkāpa ikvienu Eiropas drošības līgumu, sākot ar ANO drošības hartu. 1975. gada Helsinku noslēguma dokumentu un uh, Pārīzes hartu, kā arī viņi pārkāpa 1994. gada Budapeštas memorandu, kas uh, garantēja Ukrainas teritoriālo integritāti uh, par to, ka tā atteiksies no trešā pasaules lielākā kodola ieroču arsenāla. Citiem vārdiem sakot, mēs Eiropā vairs nevaram pieņemt, ka tie nolīgumi, kas ir pamatā Eiropas, pieaugums drošībai kopš otrā pasaules kara joprojām ir spēkā. Eiropas Savienība vienoti reaģēja uz Krievijas agresiju. Uh, sankcijas izrādījās efektīvas, bet Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju būs saspringtas noteikti arī uh, vēl kādu laiku. Daži aicina uzturēt dialogu, bet dialogs pats par sevi nav politika. Katrā ziņā tā nav politika, lai cīnītos pret agresiju. To mums vajadzēja mācīties no 1938. gada Minhenes notikumiem. Dāmas un kungi, es esmu runājis par Eiropas krīzi, par tām krīzēm, ko varējām paredzēt, ko nevarējām paredzēt. Uh, Un turpmākajā savas uzrunas daļā es vēlos paraudzīties nākotnē. Un par to, kā izvairīties no citas ilgtermiņa krīzes. Eiropas nespēja konkurēt digitālajā globālajā ekonomikā varētu novest uh, pie vēl vienas uh, krīzes. Uh, Pasaules bankas viens no vadošajiem pētniekiem veicot pētījumu par informāciju tehnoloģiju un sabiedrības pārvaldības uzlabošanu norāda, ka e, Eiropā ir būtiski trūkumi, bet nepieļaujiet kļūdu. Eiropa būs otrais otrā līmeņa spēlētājs uh, un Indija un ASV ieņems uh, vadošo pozīciju, un mēs paliksim otrajā līnijā, ja mēs kaut ko nedarīsim. Šodien mēs redzam, uh, ka Eiropas tīkla tādās jomās kā banku nozare, uh, veselības aprūp tiešām kļūst Eiropas mēroga. Mūsu likumdošana ir sadrumstalota un mēs neesam gatavi digitālajai ērai. Mēs zaudējām no tā, ka mums nav reāla vienotā tirgus un mēs nepiedāvājam attiecīgas iespējas mūsu jauniem cilvēkiem. Es e, uzaicināja vien 23 gad, gadīgi jaunieti mani apmeklēt uh, uz audienci, un viņš teica, es atnēs prezidenta kungs, es dodos uz ASV, es nepalikšu Igaunijā. Es prasīju, kāpēc, viņš teica tādēļ, ka um, tur man ir iespējas. Uh, Eh, pēc ehm, sešiem mēnešiem eh, viņš saņēma 4,5 miljonus savas uzņēmē darbības uzsākšanai, un eh, pēc dažiem gadiem viņš to pārdēla par 10 miljoniem. Viņš būtu varējis palikt arī Igaunijā, bet, diemžēl, situācija nebija tāda, kas veicinātu viņa palikšanu šeit. Un, uh, Pirms 60 gadiem, kad Romas līgums izveidoja bāzi tam, ko mēs tagad saucam par četrām galvenajām brīvībām - cilvēku, preču, kapitālu un pakalpojumu brīvu pārvietošanās, nekas nebija digitāls. Dator, eh, datorizācija bija tikai vēl iedīglī. Šodien mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē, un ja mēs neapzināsimies, eh, cik pamatīgas eh, ir bijušas pārmaiņas, Eiropa um, sāks atpalikt no pasaules pulsa, un tāpat atpaliks arī mūsu iedzīvotāji, mūsu uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un visi pārvaldības līmeņi. Tirgus spēki un biznesa modeļi būs galvenie uh, eh, dzinēja spēki pārmaiņām. Uh, bet likumdošana, Eiropas likumdošana ir jāveido tā, lai tā veicinātu to. Es ierosinātu četrām pamatbrīvībām pievienot arī piekto datu brīvu apriti. Šī piektā uh, brīvība patreiz ir pietiekami visaptveroša, lai tai piešķirtu atsevišķu statusu šajā pamatbrīvību uzskaitījumā. Dati nav nec kapitāls, nec pakalpojumi, nec cilvēki, bet šī datu aprita ir nepieciešama. Komisijas priekšlikums par vienoto digitālo tirgu noteikti mm, ieliek pamatus šādai datu brīvai apritei, bet tam ir jābūt ne tikai par mērķi, ko sasniedzam uz noteiktu datumu, bet par daudz ko plašāku. Nu, tikai tādējādi tādā mēs realizēsim šo pilnīgo aprits brīvību. Dātu brīva aprit nozīmēs to, ka būs par vēl pieejami pakalpojumi, kas tiek iznot Eiropas Savienībā. Tas, kā tiešsaistes eh, komercija to neierobežojas, ka konkrēts valsts eh, robežas eh, un bankas konta darbības robežas tā sacīt. Un, uh, Eiropas pilsoņi varēs uh, iegādāties digitālās preces un pakalpojumus uh, globālā tirgu. Un eh, līdz ar to mēs nodrošināsim to, ka būs brīvā preču un pakalpojumu aprite no Sicīlijas līdz pat artiskajam lokam. Un jūs varēsiet iegādāties dziesmas svētījumos neakrīt no tā, kur esat. Mums, piemēram, es no savas pieredzes varu sacīt, ka Mums ir, piemēram, digitālās receptes. Tas nozīmē, ka es varu izprintēt savu recepti vienalga, kur es vēlos, bet eh, atstāt savu valsti es to nevaru izdarīt. Kāpēc gan nebū, nevarēja būt tā, ka es ierados aptiekā Strasbūrā, piemēram, un izprintēju savu, savu recepti vai vienkārši parādu viņam uz uh, eh, sava vietā ruņa, ka lūk man recepti. Tehnoloģiski to ir iespējams īstenot. Viss vienīgā problēma ir um, ehm, likumi un uh, nevēlēšanās. Un brīvā datu apreiti nesaistās tikai ar komerciju vien, protams. Kā visas eh, pamatiesības, eh, arī šeit ir runa par mūsu pamatiesībām. Un eh, šeit ir runa par to, ka mums ir tiesības uz un atbildība pār datu aizsardzību. Atbildot par saviem datiem un lemot par to, kas tos izmanto, mēs nodrošināsim to, kā attiecīgi arī šo datu vērtība pieaugs. Uh, jaunā datu aizsardzības regula, un es eh, sveicu jūs par to, ka ir beigts sarunas par šo regulu, atzīst šo mm, principu pēc, pēc būtības, gan vārdos, gan darbos tā sacīt, tādos eh, individiem reālu atbildību pār saviem datiem, tiesības par to kontrolēt to, kā šie dati tiek izmantot, kā tiem piekļūst trešās puses. Tas veidos jaunas tirgus un uh, mazinās uh, uzsvaru uz valsts, tātad uz slodzes valsts uh, sektoru plecēm. Uh, Tāpat arī ietaupīs naudu un centienus uzņēmējiem, kā arī uzlabos savskatāmību. Mums jācenšas eh, veidot tādu datu ekonomiku, kurā ir brīva datu apritē arī attiecībā uz nepersonas datiem. Un šeit ir liels eh, potenciāls tātad datos, ko ģenerē mūsu automašīnas, mūsu napsaimniecības, mūsu, te, piemēram, leduskapi, kas aizvien vairāk saslēgti eh, tīklā, ko Vācija jau tagad sauc par uh, rūpniecību 4.0. Eiropā ir jā, jāinvestē tehnoloģijās, kas uh, uh, rada drošību par datu plūsmu, it sevišķi runājot par uh, uh, šifrēšanu un blockchain tehnoloģiju, kas mums dos uh, uh, teiks, priekšrocības un tās jāizmanto. Visbeidzot, tāpat kā brīvā preču apritē nepieciešams uh, ostas un ceļa nepieciešama digitāla infrastruktūra, lai šī brīvā datu apritē notiktu. Uh, 5, 5G tāda pieslēgums un uh, jaudīgāk kabeļi ir nepieciešami, jo sevišķi tas nepieciešams uz uh, mājasēmniecībām uzņēmējiem. Es, uh, tātad uh, lauku kopienas, kas ir tik daudz labumus plūkušas no kopējās lauksensības politikas, šeit jaunajā modernajā pasaulē nepieciešama tāda pat piekļuva datiem un internetam kā visiem pārējiem, kas dzīvo apmēram pilsētās. Inklusivitāte iekļaušana ir būtiska, ir vitāli, ir ja nepieciešams, lai digitālās, eh, digitālu dividenžu augļi būtu pieejami visiem. Igaunijas pieredze šeit šajā jomā ļauj man raucīties nākotnē ar optimismu kopš 5. gada. Jau deviņās nacionālās reģionālās Eiropas eh, vēlēšanās iespējams balsot eh, digitāli, tiešsaistē. Un varētu padomāt, ka jaunā urbānā elite, tā kas parasti izmanto modernās tehnoloģijas, izmanto šos līdzekļus un tomēr Plaši socioloģiski pētījumi uh, atkal un atkal pierāda to, ka nav konkrētas uh, demogrāfijas vai, teiksim, uh, atšķirības starp lau, laucniekiem un pilsētniekiem. Pensionārs mazā cimtiņā tikpat uh, mierīgi varētu nobalsot uh, digitāli, viņš varētu arī skaipā sasāties savu ģimeni un uzturēt uh, sakarus tieši saistībā pat kā viņa mazbērni. Nu, uh, jāsaka, ka, ka protams, uh, Nu, Igaunija ir viens no tādiem pionieriem Eiropā šajā jomā. Dāmas un kungi, nu, kur tad digitāla revolūcija mūs vērt? Tāds var būt jautājums. Mm, kur tad būtu jāpiestrādā šajā jomā? Kas notiks, piemēram, ar mm, taksometru vadītājiem, ar fabriku strādniekiem? Un tāpat attīstoties tehnoloģijām, kas nākotnē notiks ar ārstiem un uh, grāmatvežiem. Katra nākamā revolūcija, industriāla revolūcija ir aizstājusi jaunas dar, darbības ar eh, jaunām, kas ir eh, labāk apmaksātas, varbūt eh, izaicinošākas, bet mēs nezinām, vai šī vēsture atkārtosies atkal. Esam tikai digitālās revolūcijas sākuma posmā. Un pilns pazemīgumu atzīšu, ka m, mm, pagaidām arī pats nezinu atbildes uz šiem jautājumiem. Bet ko es zinu gan? Tas ir tas, ka digitāla revolūcija, līdzīgi kā Eirozonas krīze, Krīmas krīze, bēgļu krīze, aicina mūs piestrādāt, cik nevaram nu laikā, kad politika um, vairāk mums tāds, tāda instinktīva māksla. Es ceru, ka šie izaicinājumi nebūs nepārvarami. Nu, šis ir laiks, kad eh, jārīkojas eh, pazemīgi, jāiet mūsu senču pēdās tāda pēdās, kas tika likts 57., 89., 91. un 2004. gadā. Arī toreiz mūsu senči saskarās ar nenoteiktību, bet tomēr viņi gājas priekšu. Ja mēs eh, um, paļausimies populistiem un sacīsim, ka Eiropai nevar uzticēt pilsoņu intereses, nu tad, ziniet, dāmas un kungi, nevienai krīzē adekvāts risinājums netiks rasts, vai tā būtu paredzama, neparedzama, vai tā būtu migrācijas krīze, eiro krīze, militāra agresīva, mēs nenākam par tehniskām izmaiņām. Risinājumi, kas uh, eh, sasās, ka nācija valstīm mūs novadīs vien atpakaļ pirms karērā. Mēs uh, nedrīkstam būt, skatīties uz lietām ierobežoti un uh, cerēt, ka um, viena roka mazgās otru un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka varas saistās ar, ar atbildību, ar tiesībām. Esmu redzējuši, kā Eiropas vēsturē tas, tā, kā tas izpildās. Um, Un es vēlētos, lai mums nebūtu ilūzija par to, kas mūs sagaida tad, ja mēs uh, vilcināsimies. Atkal citējuši uh, eh, dzēnieku jeicu. Un tātad uh, eh, dzēnieks saka, ka mm, labākie mm, nolūki, ja, ja mēs vilcināmies to īstenošanā, tad uh, tā vien seko vien, vien uh, tādas kaislīgas un nepredzams sakas. Dank, meine verehrten Kollegen. Paldies, tātad eh, kolēģi vārdā pateicos jums, eh, cēmas kolēģi Ievas kungs, eh, valsts prezidents par jūsu tiešām iedvesmojošo runu. Varētu vien piebilst jums, kas attiec gan attiecībā uz tātad šādiem mm, protestiem, gan iespējām. Es domāju, ka jūsu runa tiešām bija iedvesmojoša. Paldies! Kyrios Proiderus. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Dāmas un kungi, kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas, jo ir laiks uh, ķerties pie balsošanas. Atkinson έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας. Kāds vēlās izteikties pēc reglamenta? Kolēģis, lūdzu vārdu, lūdzu. Καλό, αναφερθείτε στο θέμα της διαδικασίας. Tātad pēc procedūras, jā, ja? ne faktiski juridisks jautājums. Nu, pat kas notiek, ka manā valstī nu, manī noņēma visas apsūdzības, kas gulās maniem pleciem, kas bija izvirzīts pret mani. Paldies visiem maniem kolēģiem, kas man atbalstīja. No nu, kolēģi